Thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. Vai es varētu lūgt jūs ieņemt vietas? Kā jau jūs zināt, Ekon komiteja ir lūgusi papildu informāciju komisāra amata kandidātam Hīlam lai varētu pabeigt uh, savu izvērtēšanas darbu, tāpēc uh, komisāra amata kandidāts ir atbildējis uz vairākiem rakstveida papildu jautājumiem, un šīs dienas sanāksmē notiks viedokļu apmaiņa, kā arī papildu uzklausīšana par tiem jautājumiem, kuri uh, bija jāprecizē rakstveidā. Mūsu rīcībā būs tikai pusotra stunda, tāpēc es lūkšu visus kolēģus ievērot viņiem atvēlēto triju minūšu runas laiku. Tāpat gribu atgādināt kolēģiem, ka šīs sanāksmes mērķis ir viedokļu apmaiņa par tiem jautājumiem, kas tika aktualizēti rakstveidā, proti par šiem precizējumiem un papildu jautājumiem. Es pirmkārt došu vārdu komisāra amata kandidātam Hilam, lai viņš varētu teikt savu ievadrunu desmit minūšu garumā, pēc tam tiks uzdota 24 jautājumi, viena minūte jautājumam un divas minūtes atbildēji Un pēc tam komisāra amata kandidātam būs trīs minūtes noslēguma runai. Sanāksme tiek pārēdīta internetā. Un tagad es gribētu dot vārdu Hīla kungam viņa ievadrunai.